le président de la République de Bulgarie, Rosen Plevneliev. Bulgārijas eh, republikas prezidents Plevnieva kungs. Bitte. Sehr geehrter Staatspräsident! Godātais prezidenta kungs, Plevņevieva kungs, sirsnīgi sveikt Eiropas parlamentā. Jāsaka, ka mums patiešām ir liels gods jūs šodien uzņemt parlamentā. Jāsaka, ka jūs kā savas valsts prezidents būtiskas uh, dalība valsts prezidents, kas pēdējo divu gadu laikā arī ir uh, pieredzējis migrācijas uh, krīzes sekas tiešā veidā. Jūs esat piedzīvojis liels pārbaudījums, mēs esam jums pateicīgi par šo vizīti, esam ļoti pagodināti jūs šodien sveikt Eiropas parlamentā, jums vārds. Priekšsēdētāji, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, ekscelences, dāmas un kungi, dārgie draugi, esmu ļoti pagodināts uzrunāt jūs šodien šeit kā Bulgārijas prezidents. Man ir gods